interneta pārvaldības fóruma pilnvaru atjaunošanu. Un uh, komisijas vārdā uzstāsies viceprezidents Andris Ansips. Lūdzu, vārds jums. You, Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Komisija augstu vērtē Eiropas parlamenta iniciatīvu pieņemt uh, rezolūciju par internetu pārvaldības forma pilnvaru atjaunošanu. Tas uzsvers vairākus aspektus uh, šobrīdējās diskusijās par pasaules uh, līmeņa internetu pārvaldību. Uh, Eh, komisija ir gatava ar jums cieši sadarboties, lai uh, turpmāk attīstītu un uzlabotu daudzpusējo interneta pārvaldības modeli, kas ir svarīgs gan ekonomikas attīstībai, gan sabiedrībai kopumā. Pagājuši gadu komisija pieņēma savu paziņojumu par interneta pārvaldības politiku un novembrī apstiprinātie padomes secinājumi palīdzēs mums uh, piedalīties starptautiskajās globālajās debatēs. Eiropas komisija un parlaments strādā pie šiem uh, jautājumiem, it īpaši attiecībā uz uh, internetu pārvaldības fórumu. Mēs vēlamies attīstīt internetu, respektējot cilvēktiesības un garantējot pamat brīvības. Un komisija arī turpāk vēlas sadarboties ar Eiropas parlamentu. Šī parlamenta rezolūcija ir nākošais solis šai virzienā. Tā ir pieņemta īstajā brīdī, jo 2015. gads būs izšķiroši svarīgs gads interneta pārvaldībai un ir paredzama no, eh, būtiska attīstība. Šīs rezolūcijas dokuments uzsver to, cik eh, svarīgas ir šobrīd noritušās eh, diskusijas Eiropas Savienībā. Mūsu kopīgais mērķis ir nodrošināt to, ka internets joprojām ir globāls resurss un ka tas nenonāk kādu atsevišķu ekonomisku spēlētāju eh, pārvaldībā vai um, nenodrošina kaut kādas eh, konkrētas politiskas intereses. Mums ir nepieciešama tāda sistēma, kur balstās uz sadarbību, uzticību un skaidriem noteikumiem. Uh, Tādēļ ir uh, nepieciešams uh, nodrošināt pastāvošās pārvaldības sistēmas leģitimitāti pasaules mērogā. Komisija augstu vērtē arī pagājuši gadu pieņemto ASV valdības eh, lēmumu par to, ka uh, tiek nodrošināta daudzpusēja interneta pārvaldība. Šobrīd notiek sanāksme Singapūrā. Ceram, ka tiks panākts ievērojams progress uh, svarīgākajos jautājumos. Un Tāpat ir jādomā par to, kā atrisināt arī strīdus ar citām pusēm. Uh, ir uh, galvenais uh, izaicinājums ir nodrošināt uh, līdzsvaru starp dažādu pušu interesēm un garantijām. Tāpat laikā mums ir jāseko tam, kas notiek pārskatot pasaules informācijas sabiedrības samita darba rezultātus. Eh, interneta pārvaldības fóruma eh, pilnvaru pagarināšana ir jāskata šai kontekstā. Domžēl mēs konstatējam satraucošus signālus no šā procesa. Pēc būtības mums ir jānodrošina lai Pasaules informācijas sabiedrības samits nenoved pie tā, ka tiktu ieviesta stingrāka valdības kontrola pār internetu izmantošanu. Tāpat mēs iestājamies par spēcīgāku interneta pārvaldības formu, formu gan finansiāli, gan pēc būtības. Tas ir ļoti svarīgi, lai garantētu stabilitāti, kas nepieciešama, lai uh, sniegtu atbildi starptautiskās sabiedrības cerībām. Mums tāpat ir nepieciešamas citas platformas, lai dotu ieguldījumu pašreizējās diskutijās par informātu interneta pārvaldību, bet nedublējot pašreiz veiktos pasākumus. Komisija atbalsta ne mundiālu rezultātus un mēs atbalstam net mundiālu iniciatīvu. Esam gatavi cieši sadarboties ar jums, lai uh, tālāk attīstītu un atbalstītu daudzpusējo interneta pārvaldības modeli. Paldies komisāram. Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji un pirmā runās Pilādes Kastiljo Eiropas tās partijas grupas vārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, sveiciens komisāru kungam, viceprezidentam Ansapkungam. Rezolūcija ir guvusi plašu eh, parlamentu deputātu atbalstu, un tās mērķis ir ļoti skaidrs. Ir, protams, arī citi jautājumi, kas to visu saistās, bet šeit pats galvenais ir sūtīt skaidru vēstījumu, kas ļautu fórumam eh, turpināt savu darbību. Un lēmums būtu jāpieņem eh, šī gada laikā. Un tagad jautājums ir par to, vai uh, pilnvars tiks atjaunots vai nē, vai mandāts tiks atjaunots vai nē. Runājot par mūsu uh, pieredzi, sadarbojoties ar komisiju, uh, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi atjaunot eh, pilnvaras. Taču pastāv draudi, ka interneta pārvaldība varētu tikt balstīta uz starpvaldību attiecībām tā vietā, lai izmantotu daudzpusēju eh, pieeju. Un tieši tādēļ ir skaidrs, lai uh, vēstījums būtu skaidrs un nepārprotams, kā padomu un parlaments eh, atbalstīs eh, šo te aicinājumu atbalstīt eh, internetu pārvaldības fórumu pilnvaru atjaunošanu. Un nākošais. Kame Erevertes kundze. Uh, Iepriekšējā interneta pārvaldības fórumā tikās ārkārtīgi daudz valstu pārstāvju. Um, šis uh, fórums vēlas nodrošināt, uh, lai uh, internets varētu mums visiem dot dažādas priekšrocības, un šim fórumam ir jārosina diskusijas. Uh, ir jāīsteno arī cilvēktiesību konvencijas 19. pāns attiecībā uz eh, brīvu izteikšanos. Šis eh, fórums um, nodrošina to, lai šī vara tiktu ņemta vērā un respektēta visā pasaulē, bet vienlaicīgi ir jānodrošina arī uh, dažādu principu ievērošana. Kā galvenās problēmas tika identificēts tas, ka Eh, ir jānodrošina piekļuva informācijai un ir jāaizsargā interneta lietotāju tiesības. Šī, šeit parādās interneta lietošanas pamat problēmas. Tas ir novedis pie tā, ka interneta uh, daži pielietojumi noved pie ļoti lielas varas koncentrācijas, un šādā veidā uh, 7 eh, miljardi cilvēku tiek savstarpēji savienoti. Tas rada, protams, ne tikai uh, priekšrocības, bet arī problēmas. Tieši tāpēc ir jārunā par tīkla neutralitāti. ASV arī tiek runāts par mm, tīk, tīkla neutralitāti, taču tik strikti izteikumi Eiropā noteikti nebūtu derīgi. Mums ir jāliedz uh, pavirš uh, šādu noteikumu lietošanai, jo tas var ļoti ierobežot konkurenci, kā tas jau ir noticis ASV. Mums nevajadzētu uh, teikt, ka konkurence ir ierobežota pilnībā. Tā, šī konkurence tomēr darbojas. Mēs, protams, uh, redzam, ka šeit vairāk tiek runāts par speciālajiem dienestiem, nevis par komunikāciju un brīvību. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot šīs platformas un interneta pārvaldības formus. Lielas paldies! Kamerevērtas kundzei tagad Vikijai Fordē vārds. Point. Jā, paldies. Internetam ir jābūt atvērtam, taču drošam, tam ir jābūt pieejamam, bet arī tādam, ko var atļauties. Tam ir jābūt dinamiskam. Mums ir laba situācija Eiropā. Pasaules ekonomikas eh, fórums ir. Uh, Uzskaitījis trīs eh, tehnoloģiski visgatavāk sagatavotākās valstis, un pirmās trīs atrodas Eiropā. Uh, Tomēr patērētājiem ir jāzina, ka viņu dati ir aizsargāti un ar tiem uh, apietas atbildīgi. Un ir jābūt pārliecībai intelektuālā īpašuma radītājiem, ka tas tiek aizsargāts. Uzņēmējiem ir jāzina, ka ir nodrošināti vienlīdzīgi spēles noteikumi, ka mazās kompānijas nevar izspiest lielās un uh, vecās kompānijas nevar bloķēt jaunās. Atvērts internets ir svarīgs, bet tīkla neutralitāte arī ir ārkārtīgi svar, svarīga un mēs nedrīkstam uzlikt barjeras nākotnes inovācijām. Mums ir jāaizsargā privātums un savu bērnu drošība, jāaizsargā dati, pārliecinoties par to, lai mēs savukārt ar to tomēr nepārslogotu MVU un lai uh, eh, viss sabiedrība gūtu labumu no uh, brīvas datu aprites. Mums jānodrošina pamatiesības, taču mums ir uh, jāņem vērā, ka mūsu drošība lielā mērā šobrīd ir apdraudēta. Uh, mums ir jāņem vērā drošības ekspertu um, padomi. Uh, un mums ir jāatrod līdzekļi, kā aizsargāt savus pilsoņus droši. Mums ir vajadzīga globāla pieeja, nevis cietoksnis Eiropa. Ir jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses, sabiedriskās, publiskās, privātās un tā tālāk. Un es e, ceru, ka internet pārvaldības fórums e, palīdzēs visu to sasniegt. Paldies, Fordas kundze, un Tālāk Kālasas kundze. Paldies! norita nu, debates, kurās tiek uzdots jautājums, vai internets kļūst par cilvēktiesībām, vai uh, tas ir kļuvis par uh, preci, uh, kā piemēram, vai komunālu labumu, kā piemēram ūdens. Uh, Internets nav nacionāls, tas pat nav Eiropas internets, tas ir globāls un jebkura ja uzraudzība ir jārealizē globālā kontekstā, lai uh, ļaunprātīgu izmantošanu izslēgt. Un tieši tādēļ uh, mums ir aktīvi jāiesaistās uh, inici, eh, internet pārvaldības fóruma eh, darbībā. Protams, ka internets ir izaicinājums un iespēja vienlaicīgi, un liberāļu vārdā es gribu uzsvērt, ka cilvēktiesības un fundamentālās brīvības, kādas mums ir offlainā, būtu aizsargāts arī onlainā. Par to bieži tiek aizmirsts valsts kontrole un pārmērīga uzraudzība un cenzūra. Uh, E, ir vērojama daudz vietu pasaulē, diemžēl arī Eiropā, un tas pārkāp mūsu fundamentālās brīvības. Igaunija ir otrā brīvākā valsts pasaulē attiecībā uz interneta brīvību, un 84% valstu 2014. gadā e, faktiski tām nebija nekādu likumu, kas varēja aizsargāt pēc pārmērīgas uzraudzības, un situācija tikai turpināja pasliktināties. Individu tiesības uz drošu komunikāciju, ieskaitot eh, caur internetu, ir eh, jau diskutētas eh, daudz viet arī internetu pārvaldības formā. Privāto tiesība aizsardzība, protams, ir svarīga, bet, kad pārmērīgi ierobežojumi, protams, novadīs pie tā, ka internets vairs nebūs brīva apmaiņas eh, platforma, un tāpēc mums ir svarīgi darboties starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu visu šīs brīvības un vērtības. Ryhmän puolesta Maksimi. Reinon kungs nākamais. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Internetā ir tāda liela pretruna. Uh, datoru programmas ir ārkārtīgi regulā, regulēta lieta. Galu galā te ir runa par mākslīgiem noteikumiem, ko ir izveidojis uh, cilvēks. Bet internets ir absolūti neregulēts. Tur var parādīties jebkādas idejas, ik viens var tur sameklēt to, ko tas vēlas. Un tagad internets ir kļuvis par tādu milzīgu un lielu pasākumu. Brīvība, kas saduras ar mākslīgo kontroli, eh, ļoti izmaina intereses. Valdības un uzņēmumi bieži vien uzstāja uz arvien spēcīgāku tīkla regulēšanu, jo šādā veidā tie varētu gūt priekšrocības. Eiropas parlaments iestājas par interneta pārvaldības fórumu un par brīvu internetu, kurai, kuram ir piemērota atklāta regulēšanas forma. Eh, Startautiskā līmenī arī to vajadzētu stiprināt. Es gribētu runāt par diviem punktiem šajā rezolūcijā, kur esmu priecīgs, ka esam panākuši lielu vairākumu. Te ir runa par tīkla neutralitāti un uzraudzību. Uh, Brīvam internetam ir vajadzīga tīkla neutralitāte, te mēs visi varam vienoties. Es eh, ceru, ka tad, kad būs runa par tālākiem balsājumiem eh, kaut kad eh, vēlāk, ka mums vajadzētu atrast definīciju tīkla neutralitātē, lai mēs visi saprastu vienu un to pašu ar šo terminu. Man tīkla neutralitāte ir kaut kas tāds, ko nevar iedalīt, ko nevar sadalīt kategorijās un skatīt diferencēti. Uh, Katra datu apmaiņa tiek eh, skatīta līdzvērtīgi. Attiecībā uz uzraudzību tas ir līdzīgi. Ir jāaizsargā pilsoņu tiesības privāto dzīvi, bet definīcija ir jābūt kam savādākam. Parlamentam vajadzētu noteikt eh, spēcīgas pozīcijas nākotnē un vajadzētu aizsargāt eh, visu cilvēku tiesības, jo īpaši nevainīgo cilvēku tiesības un uh, nevajadzētu te kļūt par tādu kā slepeno dienestu. Vēl uh, lūgums, ja mēs vēlamies uh, interneta kontrolē m, mm, parlamentu skatīt kā pietiekami nozīmīgu spēlētāju, tad parlamenta delegācijai vajadzētu būt pēc iespējas plašākai. Liels paldies un tālāk Aņiekungs. Our... Ir kāda frāze, eh, kam vajadzētu likt mums saosti, eh, sausīties - internetu pārvaldība. Jebkurš politiskās uzskata, ka jāievēro visāda veida brīvības, viņiem vajadzētu sastingt izdzirdot vārdus interneta pārvaldība. Un IPF eh, tikšanās faktiski ir zināmā mērā eh, kavējusi eh, un palīdzējusi manipulēt eh, ar mm, informācijas brīvību. Un kopš viduslaikos ir publicēta Bībele, ir bijusi vēlme uh, Eh, nodrošināt to, ka pārvaldība nav tikai valsts kontrola. Tam ir jābūt veidam, kā, eh, protams, ka ir jānovērš iespēja izplasīt bērnu pornogrāfiju un terorismu idejas, bet uh, informācijas apmaiņas brīvība nebūtu jāierobežo. Internets ir brīva uzņēmē darbība, un ja mēs dzirdam, kā uh, valstīm būtu jāveicina uh, uzplaukums in caur internetu, jāatceras, ka uh, visi šie principi ir diezgan iluzori, un IPF ir jā, jānodrošina interneta brīv, vides brīvība, nepār uh, eh, slogojot to ar nevajadzīgu sīku regulējumu, ievērojot starptautiskus standartus, uh, un jāļauj individiem veicināt, eh, popularizēt internets kā brīvu platformu. Un tālāk Jēlka kungs uz vienu minūti. Internets šodien ir eh, izcils ierocis gan ekonomikas politikai, gan ideoloģiskai attīstībai. Tas ir vienīgais reālais demokrātijas sasniegums 15 pēdējo gadu laikā. Mūsu laikmetam ir raksturīga tehnokrātija un oligarhija, bet internets ļauj izpausties reālai sabiedrībai. Un tas ir paradoks, kas rāda, ka tehnoloģija var dema, dematerializēties un var uh, radīt pretsvaru uh, liberālai globalizācijai. Bet, protams, ir savi negatīvie efekti tādi, ka uh, terorisma propaganda, diemžēl pret uh, terorismu ir grūti cīnīties, no uh, terorisma apkarošanas var izvairīties, bet uh, tas rada uh, kaitējumu visiem. Bet šādas, um, šādi pārspīlējumi nedrīkst kavēt internetu attīstību, jo tādēļ, ka notiek avio katastrofas, nevajag jau aizliegt lidmašīnas. Paldies! Tagad vārds Ferhējens minūtē vārds. Paldies, priekšādātāji. 2015. gads būs izšķirošs gads jaunām interneta pārvaldības struktūrām. Šajās startautiskajās debatēs Eiropas Savienībai vajadzētu intensīvi piedalīties. Interneta pārvaldības fórums ir uh, radījis konstruktīvu uh, ietvaru, kur var piedalīties visi ieinteresētie. Uh, Nākotnē vajadzētu arī mm, palielināt un pagarināt um, interneta pārvaldības fóruma mandātu. Ir ļoti svarīgi, lai šajā sadarbībā uh, tiktu uzsvērtas uh, visu uh, ieinteresēto tiesības. Jo tikai iesaistot pilnīgi visas interesētās puses, mēs varēsim atrast pareizo risinājumu. Interneta pārvaldības modelis, kur uh, E, piedalās e, dažādas interesētās puses, e, ļaus nodrošināt, lai tiek panākts līdzsvars. Es uzskatu, ka visām dalībvalstīm un interesētajiem vajadzētu stiprināt šī modeļa um, tālāk nesamību. Vajadzētu uzlabot uh, cauradzamību, to, lai šīs tiesības varētu tikt īstenotas, un vienlaicīgi arī vajadzētu nodrošināt reāli darbus vietas. Galveno funkciju internacionalizācija arī ir ļoti svarīga. ICAN uh, organizācijas internacionalizācija arī ir ļoti nozīmīga, jo šeit nevajadzētu mm, būt tā, ka uh, uh, šis darbs ir nepārskatāms. Aienes procesu uh, tālākai attīstībai arī ir jāseko līdzi. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu aktīvi iesaistīties un vajadzētu arī atbalstīt kolēģi teikto, proti palielināt delegāciju, kas dosies uz nākamo fórumu. Pohe, uh, yksi minūte. Paldies, tagad Pohis kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Eiropas parlaments eh, pašlaik eh, uzsāk iniciatīvu ļoti nozīmīgā jomā - internets un digitalizācija. 2015. gads būs ļoti nozīmīgs gads. Mm, ne tikai tāpēc, ka interneta pārvaldības formam tiks pagarināts mandāts, bet arī tāpēc, ka uh, ir jāskatās, kas notiks. Uh, attiecībā uz eh, skaitļu un vārdu piešķiršanu internetā. Arī gribētu uzsvērt net mundiāla iniciatīvas nozīmi. Tāpat kā pārējais uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai ANO ģenerālā asamblēja pagarinātu interneta pārvaldības forma mandātu. Šis ir ļoti nozīmīgs fórums, kur apspriest internetu, kas ir tik eh, svarīgs mūsu ekonomikai. Fórums ir nācis klajā ar vairākām rekomendācijām, piemēram, attiecībā uz regulējošiem jautājumiem un eh, privātās dzīves aizsardzību. Domāju, ka šis fórums ir svarīgs un tas ir jāpagarina. Lielas paldies! Nākamās runātājs Karantsovas kundze. Paldies, priekšādātāji! Pilnībā piekrītu iepriekš izteiktajiem komentāriem. Jā, mums ir jāpagarina interneta pārvaldības forma mandāts, un mums ir jānodrošina startautiskāka interneta tehniskās eh, pārvaldības uzraudzīšana. Digitālais vienotais tirgus būs un ir Eiropas ekonomikas sirds. Kā jau rezolūcijā ir teikts, izaugsme, kas saistās ar interneta ekonomiku, ir uh, apmēram 11%. Un uh, no IKP šis īpatsvars pieaugs no 3 līdz 8%, un 2016. gadā šie skaitļi būs vēl lielāki. Šajos skaitļos netiek uh, ņemti neti, netiešā ietekme, kāda internetam ir uz iekšējo tirgu. Eiropas Savienībai un parlamentam ir sava loma šajās diskusijās. Mēs nevaram atstāt digitālā vienotā tirgus uzraudzību tādām uh, iestādēm, kas nav mūsu kontrolē. Taču man ir arī jāatzīst, ka interneta eh, starptautiskā pārvaldība ir eh, zobens ar divām malām. Mēs iegūstam lielāku balsi interneta pārvaldībā, bet tas pats attiecas arī uz valstīm, kuras nerespektē cilvēktiesības. Eiropas Savienībai vajadzētu vienotā frontē strādāt eh, ar tām valstīm, kurām ir līdzīgas vērtības un vērsties pret tām valstīm, kas iestājas par cenzūru un ierobežo uh, pilsoņu informācijas iegūšanas brīvību. Mums ir jāvēršas pret ugunsmūriem un masu uzraudzību internetā. Mums ir jāsaprot, ka brīva piekļuva informācijai un informācijas apmaiņa ir vienīgais veids, kā cilvēks var virzīties uz priekšu. Paldies! Tagad dodu vārdu Redas kungam. Viena minūte. Redas kundzei. Paldies, priekšādātāji, godāvie kolēģi! Internets ir globāls pēc savas būtības. Interneta pārvaldības fórums nav lēmu pieņemšanas iestāde, bet tas ir kļuvis par nozīmīgu globālā dialoga formu. Tomēr vēl ir jāveic daudz darba, lai visi varētu piedalīties šajā dialogā pilntiesīgi. Uh, Eh, pārvaldība, pilsoniskā sabiedrība, tehniskā kopiena un citi piedalās šajā formā. Un dažām no šīm grupām ir vairāk eh, jābūt atkarīgām no ārējā atbalsta, jo īpaši vajadzētu atbalstīt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. To vajadzētu darīt Eiropas Savienībai. Un tāpat arī ir jānodrošina stabils finansējums šim fórumam. Ir jāatcerās, ka pēdējā fórumā Istambulā vietējās opozīcijas grupas sūdzējās, ka tās nav iekļautas oficiālajā programmā, un tām vajadzēja organizēt neoficiālu interneta pārvaldības fórumu paralēli, lai viņu domas tiktu uzklausītas uzklausītas. Tāpat arī ir jādomā par parlamentāru opozīciju. Parlamentam vajadzētu nodrošināt ne tikai adekvātu finansējumu fórumam, bet vajadzētu arī ļaut, lai visas politiskās grupas varētu nosīt, nosūtīt uz fórumu, lai parlaments būtu pilnībā tur pārstāvēts. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, Traščīnska kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Internets patiešām ir brīvības zona, kas ir jāaizsargā, bet pēc tam, kad tika atklāts, ka ASV spēcdienās īsteno plaša mēroga uzraudzības programmas un uh, Eiropas uh, iedzīvotāji prasa, lai sekotu reakcija uz šo situāciju. Un tagad tiek prasīts pagarināt internetu pārvaldības fóruma pilnvars. Jūs sakat, ka ir ļoti svarīgi, e, lai garantētu cilvēktiesības pamat brīvības. Un uh, jūs neapšaubāt ASV īstenoto pārvaldību, bet jautājums, kādas, kas jūs tagad traucē, vai jūs traucē tas, kā ASV tagad izspiego uh, Eiropas Savienības pilsoņus, ka nav aizsargāts tiesības privāto dzīvi, un tādēļ man ir ļoti, mums ir lielas šaubas par to, ka jūs tiešām uh, aizstāvēsiet Eiropas intereses uh, pret ASV centieniem. Un, uh, uh, nav nekā tāda, kas varētu spiest piekāpties ASV lielu uzņēmumus, un Eiropiešiem ir jāizstāv savas intereses starptautiskajās debatēs. Nākamā runātāja Tunes un Hoņšteins kundze, pusotra minūte. Paldies priekšādātāji. Interneta pārvaldības fórums ir visdemokrātiskākā struktūra, kas ļauj diskutēt par interneta nākotni kopumā. Šeit nav runa tikai par pārvaldību, bet arī par rūpniecību, uzņēmēju darbību, lobētājiem, ītrešu grupām, pilsoņiem un tā tālāk. Debates par interneta nākotni uh, ir ļoti svarīgas. Tās saistās ar dažādiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Internets ir ļoti dinamisks. Interneta lietotāji pavada arvien vairāk laika um, izmantojot dažādas aplikācijas. Meklēšanas rīka vairs netiek lietoti. Mēs izmantojam mobīlas ierīces un vairs neizmantojam galda datorus vai klēpdatorus. Ir arvien vairāk aplikāciju, kas ir īpaši piemērotas, lai mēs varētu uh, tās izmanto tikai uz konkrēta tipa ierīcēm, un tās nav savietojamas ar uh, citām mobilajām ierīcēm. Internets kļūst arvien noslēgtāks. Tas var radīt ļoti lielu risku un uh, kaitēt interneta lietotājiem. Internetam ir jāatveras, tas nedrīkst būt noslēgts. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un tieši tāpēc es uzskatu, ka interneta pārvaldības fóruma uh, mandāts ir jāpagarina ANO ģenerālajā asamblējā. Paldies! Lielas paldies! Tagad nākamais runātājs Vaidenholcer kungs. Uh, šis ir viens no vislielākajiem izaicinājumiem, viens no vēsturiskākajiem izaicinājumiem. Uh, tas uh, saistās ar 20. gadsimta sākumu, kad parādījās automobīļi, un es uzskatu, ka jau tas arī saistās tagad ar internetu. Mums ir vajadzīgi noteikumi gan uh, abos gadījumos. Tieši tāpēc ir vajadzīgs šis interneta pārvaldības fórums. Uh, ir jādomā par privātās dzīves aizsardzību digitālajā sfērā. Visiem cilvēkiem ir jābūt brīviem no valsts uzraudzības, un vienlaicīgi ir jādomā arī par privāto īpašumu. Bet ir jautājums par to, kā internets tiek organizēts. Internets ir atklāts, publisks, visiem pieejams mēdīs. Mm, tīkla neutralitātes principam ir jābūt skaidri noteiktam un iedibinātam. Tieši tāpēc eh, parlamentam ir jāpieņem eh, šādi svarīgi lēmumi, un mēs gaidām, lai padome arī beidzot atteiktos no savas eh, spītības. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Šākas kundzei. Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi. Interneta pārvaldība ir pretruna pat par sevi. Mēs visi vēlamies, lai globālais internets būtu atvērts bez jebkādām barjerām. Bet, eh, lai tas tā būtu, ir jāpieņem vairāki lēmumi dažādos līmeņos. Un daudz līmeņu pārvaldībai ir jauna nozīme mūsu laikos. Mēs nevaram sadarboties ar Krievijas un Ķīnas valdībām, kas vēlas nodrošināt uh, leģitimitāti un vēlas izmantot šādus fórumus kā interneta pārvaldības fórums uh, savās interesēs. Eiropas vadībai vajadzētu nodrošināt, lai tīkla neutralitāte tiktu garantēta gan šeit, gan arī globāli. Mums vajadzētu sadarboties ar interneta lietotājiem, uh, nevalstiskajām organizācijām lai nodrošinātu, ka pamattiesības darbojas eh, gan uh, reālajā dzīvē, gan tiešsaistē. Mums vajadzētu arī nodrošināt, lai internets nāk par labu mums visiem, gan tagad, gan arī nākotnē. Paldies! Thank you. Paldies! Šākis kundze, jums ir zilās kārtas jautājums no Morvai kundzes. Vai jūs akceptēsiet šo jautājumu? Lūdzu, Morvai kundze, 30 sekundes jums. Godāmu kolēģi, jūs runājāt par Krievijas apspiedošo lomu attiecībā uz internetu. Man ziņoja, ka Edvards Snowdens, kurš atklāja uh, to, kā ASV izmanto internetu maz uzraudzībai, pašlaik dzīvo Krievijā, kur viņš ir radis sev drošu patvērumu, lai varētu turpināt savu darbu. Kā šīs lietas var iet roku rokā? Kā jau kolēģi iespējams zina, uh, tikai tāpēc, ka ziņotājs ir um, pastāstījis visiem par varas ļaunprātīgu izmantošanu ASV slepenajos dienestos, uh, Eh, tas nenozīmē, ka uh, Krievija neapspiež šādus ziņotājus, kas izsakās tiešsaistē vai arī bezsaistē Krievijā. Tāpat arī Krievija tiek apspiež interneta brīvu izmantošanu ne tikai savā valstī, bet visā pasaulē. Lebreton, yksi minuutti. Lielas paldies. Labrito, kundze, Internetā ir jāgarantē izteiksmes brīvība, bet internetam jāgarantē arī tiesības uz aizmirstību un jāgarantē privātās dzīves un personas datu aizsardzību. Uh, Eiropas Savienības tiesa 2014. gada māja lēmumā arī norāda, ka ir jāgarantē tiesības uz aizmirstību interneta lotietājiem un ka pēc uh, saprātīga termiņa ir jāizņem dati no interneta. Uh, Tas ir svarīgs solis uz priekšu, bet ar to vēl nepietiek, jo Google uh, neievēro šādu lēmumu un 2015. gada 6. februārī ir publicēts dokuments, kas apšaupa tiesības uz aizmirstību. Un tādēļ ir jāturpina Eiropas uh, Savienības tiesas uh, lēmtais un šim fórumam jāprecizē, cik ilgs ir tas termiņš, pēc kura ir tiesības uz aizmirstību otrkārt ir kā tas saskan ar tiesībām uz brīvu aizsardzību un ir jāparedz arī ekstra Eiropas dimensija šīm tiesībām, lai vērstos pret Google darbību. Tā. Tas paldies vārds Nībleres kundzei. Paldies priekšādētāji, komisāra kungs, vadāmie kolēģi. Mums ir eh, jābūt godīgiem spēles noteikumiem internetā, visiem ir jānodrošina piekļuva internetam, ir jāizvairas no diskriminācijas internetā, ir jārada uzticēšanās. Tas saistās ar datu aizsardzību un arī ar intelektuālo īpašumu aizsardzību. Eh, saskaņā ar Eiropas eh, vērtību izpratni, es domāju, ka interneta pārvaldības fórums ir ļoti svarīga platforma. Agrāk Eh, šis fórums eh, ir ļoti labi pildījis savus uzdevumus, un tāpēc es ceru, ka interneta pārvaldības fóruma mandāts tiks pagarināts. Ja tas tiks pagarināts, tad, kolēģi, mums Eiropiešiem ir jābūt daudz skaļākai balsī šajā fórumā. Es varu šeit pasvītrot to, ko teica mana kolēģe Sabīna Ferheigena. Mums ir jābūt eh, pietiekami labi pārstāvētiem Eiropas parlamenta delegācijā. Uh, un uh, arī atbildīgiem komisāram ir jāpiedalās sarunās. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai jums atgādinātu par to, ka, ja ir runa par mm, tiesiskā ietvara tālāku attīstību, tad mums ir jādomā par saviem mājas darbiem, un es gribētu, lai mēs paskatāmies uz datu aizsardzības pamatregulu, uz telekomunikāciju pakotni, uh, abām dalībvalstīm vajadzētu norādīt, ka ir jāpanāk eh, tālāk attīstība, tā lai uh, Eiropā mēs pabeigtu to, kas nav izdarīts, un lai mūsu pozīcija globālā ziņā būtu daudz uh, spēcīgāka. Lielas paldies, nākamais runātājs Dantīkungs, viena minūte. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, uh, dāmas un kungi! Internets ir neizsmeļams zināšanu avots, jūs varat izplatīt informāciju, radīt eh, ekonomisku izaugsmi eh, un izmantot ģeopolitisku stratēģisku pieeju. Nu, tā mums ir jaunā agora. Eh, interneta svarīgums ir pieaudzis bet attiecīgi ir jāuzlabo arī caurskatāmība, drošība, neutralitāte un drošums. Un Eiropas Savienībā šeit jāspēlē vadošā loma pasaulē, lai eh, mēģinātu padarīt eh, tīklu drošāku, tāpat laikā eh, neierobežojot brīvību. Pilsoņiem ir jāuzticas digitālajai videi, viņiem ir jāspēj pilnībā izmantot jaunās iespējas, piemēram, e-komerciju un dažādos pakalpojumus, ko internets piedāvā. Tādēļ panākšana par IP internetu drošības direktīvu būtu liels solis uz priekšu. Liels paldies un tālāk Salīnī kungs uz uh, pusotru minūtu. Paldies iespēja, kas mums ir radusies eh, interneta pārvaldības eh, formā. Iespēja radīt un uzturēt fórumu, kurā eh, sabiedrība var gūt jaunu priekšstatu pat par sevi, ir mūsu rokās. Un mēs varam turpināt, izmantojot internetu, veicināt mūsu vērtības, uh, Eh, izmantojot visas tās milzīgās iespējas, kuras internets dod, lai eh, nodrošinātu izaugsmi. Tā nav kaut kāda eh, greizsirdības, skaudības un nedrošības vīde. Ir jāveicina atbilstīga interneta pārvaldība. Daži apgalvo, ka pārvaldības koncepcija nav savietojama ar interneta brīvību, taču pārvaldība nebūtu nenozīmē protekcionismu. Uh, Uh, vai uh, kaut kādu um, izslēdzošu pieeju. Uh, mēs šeit veidojam, cenšamies veidot telpu visiem, un tādēļ ir nu, nepieciešams panākt progresu pārvaldības jomā. Šobrīd internets pakļaujas Kalifornijas normām, bet uh, pie sistēmas tālākas attīstības ir jāturpina strādāt. Un tādēļ es ceru, ka šis parlaments eh, turpinās saglabāt uh, savu nostāju, un es ceru, uh, ka šī vide un IPF spēlēs uh, ievērojumu lomu nākotnē. Paldies! Un tālāk Blanko Lopeza kungs. Es vēlētos atbalstīt IPF mandāta pagarināšanu un uh, daudzpusēju pieeju sarunās. Taču vēlējos teikt kaut ko ļoti būtisku. Ir svarīgi, lai internets saglabātu savu atvērtumu un neatkarību. Ir jānodrošina tīkla neutralitāte. Tas ir viens no būtiskiem mm, līdzekļiem, kas palīdzēs nodrošināt vārdu un izteiksmes brīvību, kas palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Prezidents Obama ir eh, noteicis, kur ir viņa sarkanā līnija, eh, nosakot tīkla neutralitāti. interneta satura piegādātājiem ir jāuzliek noteikti ierobežojumi un viņiem ir jāievēro noteiktas normas, bet uh, internetam ir jābūt atvērtam. Tas ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu uh, internetā vārda brīvības un izteiksmes brīvības realizēšanu, lai gal galā tas varētu ģenerēt jaunas darbietas un ekonomisko izaugsmu. Paldies, Rūbekungs, jā. Paldies, komisāra kungs. Es domāju, ka interneta pārvaldība tas ir nākotnes jautājums. Arī Liba komiteja jau ir iet, e, iesniegusi savu iesniegumu par šīm te aktivitātēm, e, lai nodrošinātu tehnoloģiskās analīzes iespēju, proti, kādas ir tehnoloģiskās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. E, te tika nepārprotami konstatēts, ka šādas iespējas, kontrolas iespējas var izmantot ne tikai slepenie dienesti, bet ļoti ļoti ātri dati var nonākt eh, teroristu organizāciju rokās. Uh, un tādējādi drošie vadi kļūst nedroši. Mums ir ļoti svarīgi vispirms nodroši, definēt, kā aizsargāt uh, ierīces. Es uh, proti gribētu pats pieņemt lēmumu, kas no manas ierīces tiek izsūtīts un kas tajā ienāk. Mums ir nepieciešams aizsarglietu sargt risks, eh, kas nodrošina drošību. Un tas arī ir pats galvenais. Mēs gribam novērst to, lai nākotnē trešās puses ar mums darītu, ko, kas ienāk prātā, jo uh, tad iznāk tā, ka uh, kāds var darboties manā vietā, tā nevar būt nākotne. Manuprāt, e, ekonomikai un politikai ir nepieciešams drošs internets, tāpat ir jābūt drošiem mūsu iedzīvotājiem, lai saglabātu pasta noslēpumu. Bez tam runa ir arī par to, ka tīkla neutralitāte ir jāsaglabā un to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot eh, streaminga dienesti, ļaunprātīgi izmantot kapacitātes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies. Un, un tagad Plašikova Benova, tu viņus neredzu? Tas nozīmē Siraki kundze lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, eh, viceprezidenta kungs. Mēs te varam runāt par to, ka digitālais eh, iekšējais tirgus ir jāizveido Mums tam ir nepieciešams izvērtējums tam, ko mēs e, saņemsim 500 miljonu iedzīvotāji. Nākamajos gados patēriņš var pieaugt par 4%, tie ir 500 miljardi eiro. Tāpēc arī internets mums ir vajadzīgs. Internetam ir nepieciešams institucionālais atbalsts. Uh, at, nolīguma robežās. Te ir runa gan par uh, drošību, datu aizsardzību, bērnu aizsardzību, vārda brīvību, domas brīvību. Mums tas ir jāatbalsta. Vēl ir daudz atklātu jautājumu, piemēram, tīkla neutralitāte. Tāpat ir runa arī par konkurētspējas kontekstu, inovatīviem uzņēmumiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka laika gaitā, interneta laikmetā mēs atkal varam iet krietnu soli uz priekšu. Vēl par pārvaldību. 2006. gadā Grieķija deva savu ieguldījumu, eh, kas bija ieguldījums labas prakses apmaiņā. Un Es patiešām esmu par to, lai pilnvarojumu e, Eiropas parlaments atkal atjaunotu. Mums ir nepieciešams e, izteikt savu vēstījumu apvienotajām nācijām, bet ne tikai tas. Mums jau tagad ir jāsāk spērt nepieciešamos soļus lai tādā e, veidā noslēgtu darbus, kas nepieciešami digitālā tirgus izveidēji. Paldies, saka priekšsēdētājs. In, Eiropa izmanto internetu e, visdažādākajos nolūkos, gan Eiropas Savienība, gan visi pārējie. Un tas, kas ir sasniegts, tas no tā nav nejaušība. Globālais tīmeklis attīstās dienu no dienu. Tādējādi ir iespējams apmainīties viedokļiem, viedokļiem visos līmeņos, sākot no individiem līdz uzņēmumiem, zinātniekiem un tā tālāk. Interments, internets ir demokrātiska platforma, labas prakses piemēru apmaiņai, tāpēc mēs arī to atbalstām. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāatbalsta interneta pārvaldība, domājot par to, ka 2015. gadā Eiropas Savienība pārskatīs politikas un šeit varētu tā izvirzīties par globālo līderi atbalstot progresīvo interneta modeli. Šeit ir jādomā gan par autortiesībām, neutralitātes jautājumiem un tā tālāk. Tādā veidā mēs varētu pabeigt Eiropas digitālo tirgu. Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Uh, mums ir uh, vairāki runātāji, un tā kā uh, laika mums netrūkst šodien, mēs varam visus uzklausīt. Nolasīšu vārdus šādi uzstāsies. Roy will start, then Mr. Caputo mr marias mr jakovi mr etheridge ms sojdrov mr negrescu mr nagy and eh, mr boni and ms morvai and that's it that closes the Tas noslēdz runātāju sarakstu. Anistrovas kundze lūdzu. Kungs, atvainojiet. Priekšsēdētājiem. Nu, prieks par šo priekšlikumu. Ļoti labi, ka tagad eh, mums ir parādījusies arī attiecīga rezolūcija. IPF eh, fórums eh, ļauj runāt par pārtiku un pārtikas rezervēm mazāk attīstītajām valstīm, kas ir ļoti svarīgi. Es jautāšu komisāram, vai Eiropas Savienība nevarētu to atbalstīt arī uh, ne valdības līmeņa uh, aktivitātes, lai palīdzētu uh, attīstības valstīm. Kāpēc, lai to nedarītu? Es pats divas reizes piedalījos um, IPF aktivitātēs un es uh, redzu, uh, ka notiek uh, aktīva sadarbība arī ar nacionāliem parlamentiem. Tāpēc man žēl, ka parlamenta delegācijas tik aktīvi nepiedalās eh, šajās darbībās. Tas, eh, eh, tas ļoti bēdīgi, tas vajadzētu to mainīt. Labi. Kaputo kungs tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Interneta pārvaldības uh, fóruma pilnvaru atjaunošana stingri jāatbalsta šajā parlamentā 2005. gadā, kad to piešķēra pirmo reizi. Uh, mēs uh, organizējām ļoti caurskatāmās diskusijas par internetu un internetu lietošanu. Tas uzlabojas mūsu dzīves kvalitāti, internets kļuvis par mūsu dzīves sastāvdaļu. Jāpadomā, kā parūpēties par eh, runas brīvību internetā, palīdzēt mazākumtautībām, nodrošināt tiesiskumu un brīvību. Ar atsevišķām jomām mums eh, joprojām ir grūtības. Tātad eh, jānodrošina ES atbalsts šim fórumam, parlamentam jāturpina atbalstīt Eiropas vērtības, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību. Šādi Eiropas pilsoņiem būs uh, brīvs uh, saziņas tīkls, lai uh, brīvi komunicētu savā starpā. Paldies! Uh, nākamais runātais uh, Marijas kungs. In internets eh, palīdz eh, īstenot mūsu tiesības uz demokrātiju. Un tagad eh, rodas jautājums, ko darīt ar tirsniecības monopoliem. Monopolu uzņēmumi kontrolē tehnoloģijas, pētniecību, neievēro individuālas tiesības, tad arī valsts loma te visā. Valsts cenšas ierobežot tiesības lietot internetu, vajā atsevišķus pilsoņus, mums uh, jāiejaucas. Protams, uh, jāapkaro kibernoziedzība, jāskatās, uh, kas notiek, kad individu tiesības tiek pārkāptas internetā. Mums nepieciešama atvērta lietotāju kopiena, kas varēs baudīt internetu, bet arī Uh, personu datu aizsardzību. Paldies! Jakovčič, tagad lūdzu. Paldies! Īpašs fórums internetu pārvaldībai ir kaut kas, uh, kas nepieciešams. Mandāts jāpagarina ne tikai par vienu gadu. Vēlamies, lai fórumam būtu garāks mandāts piešķirts, jo uzskatām, ka šādi internets darbosies labāk un efektīvāk. Uh, Uzsveršu visus principus, kas te izskanēja eh, - brīvība, cilvēktiesības, viss, ko internets nes sev līdzi, bet internets vairs nav produkts, vienkārši pakalpojums. Internets ir dzīvesveids, cilvēki daudzas stundas pavada tiešsaistē, šķietami vairāk laika tiešsaistē nekā ģimenes lokā. Uh, un tas eh, jāapsver, jāpadomā par piekto eh, brīvību, par uh, digitālo brīvību Eiropas Savienībā, kas, uh, un jāpadomā arī par tiesībām, kas no nu, tā izriet, bet arī ar visiem ar to saistītiem riskiem. Paldies, Etridža kungs būs nākamais. To... Uh, interneta lielākais spēks ir tas, ka tas sniedz informāciju visiem. Uh, un ar ļoti mazu ierīci ļoti vienkārši var piekļūt uh, plašai informācijai. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka politiķi mēģina to pārvaldīt un kontrolēt, jo zināšanas ir spēks, uh, zināšanas ir brīvība. Jā, mums ir jāsargājas pret uh, ļaunprātīgu izmantošanu, nevajag ļaut internetā plaukt noziedzībai, bet tomēr jānodrošina, ka politiķi nekontrolē internetu. Uh, Zināšanu kontrola nozīmē to, ka tiek saglabāts status quo, tāpēc eh, ļausim informācijai un zināšanām brīvi plūst, lai cilvēki zina patiesību un lai zināšanas eh, iedvesmo demokrātisku revolūciju, lai demokrātija atgrieztos Eiropā. Tā būtu laba diena. Paldies! Paldies! Sojerovas kundze, lūdzu, vienu minūti. Vážený pane předsedající, kolēģi. Paldies, priekšsādātāji. Dārgie kolēģi. Es reti redzu, ka visā politiskajā spektrā valda tik liela vienprātība. Tas parāda, cik svarīga ir Eiropas Savienība, Eiropas uh, kopiena. Uh, Un, ja mēs runāsim vienbalsīgi, mēs varētu būt arī izšķirošs spēlētājs globālajā diskusijā par šo jautājumu. Tad, ja tiktu pagarināts interneta pārvaldības foruma mandāts, kā mēs visi to vēlamies. Un tāpēc es vēlētos, lai mūsu pārstāvji veicinātu atvērtības principu, vienlīdzīgu pieeju kā arī vienoto digitālo tirgu, tīko neutralitāti. Arvien svarīgāki kļūst tādi jautājumi kā intelektuālais īpašums, drošība, un es ceru, ka mūsu pārstāvji aizstāvēs šīs vērtības. Lielas paldies, Negresku kundze. Viena minūte. Negresku kungs. Paldies, priekšsādātāji. Internetam būtu jābūt brīvam un tam būtu jāsargā lietotāji, digitālie programmatūras izstrādātāji un eh, būtu jāapkaro arī noziedzība. E, es šeit būtu jākļūst par līderi, balstoties uz mandātu, kas dots eh, sarunam IGF, ir nepieciešams uh, novērst tādas iniciatīvas kā akta vai darbības, kas nesen bija aktuāls Ungārijā. Ir nepieciešams aizsargāt drošību, bet ir jāsaprot, ka internets nozīmē cerību ļoti daudziem cilvēkiem, cerību uz demokrātiju nedemokrātiskās valstīs, iespēju attīstīties MVU un vienīgo iespēju sazināties cilvēkiem, kuru ģimenes dzīvo tālu no viņiem, piemēram, diaspora. Un Nāģēji, kungs, lūdzu. <clears throat> Az előrejelzések szerint az internetgazdasághoz... Paldies! Izskatās, ka internets var veicināt izaugsmi un visai ievērojami 11%. Un tas ir liels pienesums IKP, un tas uh, pieaugs vēl līdz uh, 5, par 5,7%. MVU izmanto internetu un attīstās eh, daudz ātrāk par saviem konkurentiem, kas to nedara. Internets ir kļuvis par mūsu dzīves eh, būtisku sastāvdaļu. Tomēr, protams, ka šī brīvība tiek eh, ļaunprātīgi izmantota, to dara noziedznieki, teroristi, internetā ir atrodamas bērnu pornogrāfijas lapas un citādas noziedzīgas aktivitātes. Un cīņa pret tām mums vajadzētu atbalstīt. Tomēr es gribēju teikt, ka ir jāizceļ arī drošības jautājums. Ir labāk jā, jākontrolē saturs, ko internetā ievieto noziedznieki. Bonīkungs, vien minūte. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Četri punkti ir nepieciešams atjaunot IGF mandātu. Un es gribētu pateikties Pilārē de Kastiljo par šo iniciatīvu. Otrakārt, tas ir būtiski, jo mēs esam jaunas cīņas priekšvakarā, cīņas par brīvību, tīkla neutralitāti, privātumu un drošību. Mēs nevēlamies, lai internets tiktu balkanizēts un Daudzu pušu iesaistīšanās interneta pārvaldībā ir vienīgā garantija tam, ka šīs vērtības tiks nosargātas. Treškārt, daudzu interneta pārvaldībā iesaistīto pušu modelis ir labākā platforma globālai diskusijai par līdzsvaru starp brīvību, privātumu, ekonomisko attīstību un drošību. Pilnībā ievērojot uh, visu šo problēmu aspektus Un ceturtkārt, Eiropā ir nepieciešams uh, spēcīgāks stīls, tīkls starp uh, internetu pārvaldības nacionālajiem fórumiem. Liels paldies! Morgvais kundze, vienu minūti. Köszönöm szépen, kezdjünk el egy... Liels paldies, priekšsādātāji! Es ierosinātu šobrīd runāt par būtisko. Es vēršos pie komisāra un vēlētos jautāt kā notiek atsevišķu aģentūru uzraudzība, kas e, izsako cilvēkus, neievērojot cilvēktiesības, uzrauga cilvēkus internetā. Nu, te es domāju ASV, Angliju un trīs citas valstis kuru slepenie dienesti ir uzraudzījuši Eiropas pilsoņu eh, datu apriti. Aptuveni pirms gada tika publicēts ziņojums, un es gribēju, lai komisārs mūs informētu par to, kāda ir situācija ar eh, izsakošanu internetā šobrīd. Vai datu apmaiņa joprojām tiek izsakota. Tā ir ļoti svarīga problēma. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisāra kungam, Ansipa kungam, komisijas vārdā. Priekšsādātāji, godājamie Eiropas parlamenta deputāti, es vēlējos jums no sirds pateikties par šo auglīgo diskusiju Daudzas problēmas, kas šodien tika pieminētas, ir komisijas darba uzmanības centrā saistībā ar internetu pārvaldību. Komisija stingri atbalsta tādu interneta pārvaldības modeli, kurā būtu iesaistītas vairākas puses. Un tieši pateicoties šādam modelim, internets kā multidimensionāls un multinacionāls uh, instruments ir varējis attīstīties un sniegt labumus, uh, ko ir atnesusi digitālā revolūcija. IGF uh, ir veiksmīgi apvienojis dažādas puses godīgās un atvērtās diskusijās. Kaut arī būtu jādara daudz vairāk un ir iespējams darīt uh, daudz vairāk, lai to vēl uzlabotu. Kā jau jūs zināt, Eiropas komisija ir bijusi viena no stabilākajiem un entuziastiskākajiem IGF finansētājiem, jo ir un finansējums ir vitāli nepieciešams, lai šī organizācija spētu veiksmīgi pastāpēt, pastāvēt. Noslēgumā gribētu teikt, ka komisija ļoti atbalstījusi darbu šajā jomā. Šķiet, ka interneta pārvaldībā ir nepieciešams progress, lai būtu struktūras, kas būtu iekļaujošas, caurskatāmas, atbildīgas un uh, tehniski varošas. Un pretējā gadījumā pastāv risks, ka starpvaldību pieeja gūs virsroku. Uh, Daudzu pušu pārvaldības eh, modelis internetā ir jāstiprina. Tam ir jābūt uzticamam un iekļaujošam. Un tieši te Eiropas Savienība ar savu cieņu pret cilvēktiesībām, dažādību un tiesiskumu var izrādīt uh, savu vadošo lomu starptautiski. Uh, Mēs varam un mums vajadzētu to darīt. Paldies! Kiitos paljon, varapuheenjohtaja Ansip. Paldies, viceprezidenta kungs. Un tagad noslēdzam debatas, vai jums vēl jautājums par reglamentu? Es vienkārši gribētu zināt, vai komisāram nebija jāatbild uz kādiem jautājumiem. Jūs es nezinu, kurš pierakstīja jautājumus un nosākuma e, tika e, pieminēts pirms un pēc debatēm. Es jau neesmu te tāpēc, lai tikai parunātos. Es gribu dzirdēt jūs atbildes uz saviem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es Man ir jāteic, ka e, šī nav komisāra iztaujāšana, un tāpēc komisāram ir brīvība pašam pieņemt lēmums, vai viņš atbild vai nē. Tā, un tagad e, mūsu darba kārta kārtībā ir vēl četri rezolūcijas priekšlikumi 8009, 2000.